Liels paldies! Thank you, uh, Commissioner. I've received one motion for... Paldies, komisāra kungs. Esmu saņēmusi vienu rezolūcijas projektu. Debates ir slēgtas un balsošana notiks rīt pusdienas laikā. Man ir viens paziņojums no ne politiskajām grupām nepievienošamies deputātiem. Es esmu saņēmusi sekojušas nominācijas komisijās Belakova, eh, Rūpniecības pētniecības enerģētikas komitejas locekli, kas ir arī uh, delegācijas sastāvā par attiecībām ar Arābijas pusvalsts valstīm. Un šī nominācija tiek uzskatīta par apstiprinātu. Esam noslēguši šo sēdi kas tiek pārtraukta līdz pulkstens deviņiem šovakar. Paldies!